par šo jautājumu. Eiropas Savienībai ir jābūt stiprākai un efektīvākai pasaules arēnā. Mums ir nepieciešams veidot ne tikai mūsu ārlietu un drošības politiku, bet mēs esam arī lielākais donors starptautiskajā jomā, un mums ir nepieciešams koordinēt to. Pretējā gadījumā mums būs it kā nauda, kas aug kokos, ko mēs izdalīsim. Tas ietekmēs mūsu uzticamību. Komisijai gribētu jautājumus par agro izmaksām. Kā jūs risināsiet šo jautājumu, ka nav redzams, kur ir ar pārtikas piegādes starptautiskajā jomā, kur ir sadarbība ar partneriem starptautiskajā jomā? Otrkārt, runājot par vēstuli, ko saņēma no augstās pārstāvis Vai jūs varētu paskaidrot, kas ir darīts, lai labotu situāciju? Paldies, saka priekšsēdētājs un neļauj runāt. Devas kungs šeit nav, Lentīnī, transporta komiteja. Paldies! parlamentam ir ekskluzīvās tiesības Uh, spriest par šo jautājumu, proti budžeta izpildi mums ir demokrātiska situācija, tāda ir Eiropas Savienības struktūra, un mēs uzraugām, kā tiek nauda iztērēta. Runājot par budžeta izpildi un uh, jūras drošības, gaisa un uh, dzelzceļa drošības aģentūrām, vienoto debesu un gaisa transporta aģentūram. Es skatījos uz šiem jautājumiem galvenokārt no revīzijas palātas viedokļa, kas saka, ka šīs aģentūras ir iztērējušas naudu prātīgi, un tāpēc es rekomendēju apstiprināt budžeta izpildi. Paldies! Mihailovs kundze, Regija komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Revīzijas palātas un padomas locekļi. Reģionālās attīstības komiteja atzīst, ka pastāv neliela kļūdas apjoms dažās jomās no 4,5 uz 3. Tātad samazinājums ir noticis. Un visas šīs kļūdas vai nepareizās izmaksas ir radījušas lielā mērā kopējais kļūdu kalkulāciju mehānisms Ļoti daudz kas ir dalīts, lai mīkstinātu kļūdu sekas. Taču ņemot vērā vidustermiņa pārskatu, zināmi soļi ir spērti, taču nepieciešams darīt ko vairāk. Paldies! Agrikomitejas vārdā Petirs Kundze. Veids, kā mēs veicam budžeta izpildes pārbaudi un apstiprināšanu, ļauj mūsu pilsoņiem saprast, ka nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta atbilstoši politikas virzieniem un caurskatāmā veidā domāju, ka labāk vajadzētu identificēt lauksaimniecības politikas kļūdas, Vajadzētu atrast iemeslu, kāpēc šīs kļūdas ir radušās. Situācijās, kad piedalās ļoti daudz iesaistītās puses, protams, ir kaut kādas kļūdas, taču nedrīkstētu pieļaut krāpšanas gadījumus budžeta izmantošanas jautājumos. Tas ietekmē 11 miljonus fermeru un 24 strād, miljonus strādājošo. Tātad kļūdas ir jāatrod laicīgi. Paldies, Kareka kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Zivsaimniecības komiteja kā katru gadu sniedza savu atzinumu par budžeta izpildi, un šogad revīzijas palātas ziņojumā nebija īpašas piezīmes par zivsaimniecības ģenerāla direktorāta paveikto, Katrā ziņā mēs noteikti vēlamies, lai kļūdas koeficients tiktu norādīts atsevišķi par lauku attīstību, par zivsaimniecību, par lauksaimniecību, vidi un tam līdzīgi, nevis kopējais kļūdas koeficients, jo tie ir dažādi Eiropas Savienības fondi, zivsaimniecības fonds, tur ir kļūdas procents daudz augstāks. Komitī, Mr. Blanko Lopes, uh, for one minute. Paldies! Zvejniecības aģentūra izpilda savu programmu, un mums ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt šeit ilgtspēju, lai mēs varētu aptvert pēc iespējas vairāk iesaistītos pušu. Joma, par ko mēs runājam, ir ļoti sarežģīta, īpaši tagad. Sevišķi Brexit saistībā runājot par zivju izkraušanu, par tehniskajiem pasākumiem, klimata pārmaiņām. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams mainīt un rediģēt šo politiku. Piemēram, Galīcijā, kur ļoti daudz cilvēku nodarbojas ar zvejniecību, ir nepieciešams nodrošināt, lai mums ir pareizie resursi, uh, Ar to esmu ļoti nodarbojies, un šī politika ir ārkārtīgi nepieciešama. Zbrajevska kungs. Kultūras komitejas vārdā vēlos um, sniegt divus uh, atzinumus. Pirmkārt, tas ir saistīts ar pašu budžetu, otrkārt, tas ir saistīts ar tūkošanas centru. Uh, Ja runa ir par pašam budžetu, tad var pievērst uzmanību vienam svarīgam un vienam, uh, vēl vienam elementam. Pirmkārt, runa ir par Erasmus Plus realizāciju un to, kā šī programma arvien palielinās un vai pareizi šī programma tiek. Uh, tiek īstenota. Tri šim projektam paliek jau 30 gadi, un vairāk nekā 9 miljoni studenti ir izmantojuši šo izdevību. Otrā lieta uh, ir radošās Eiropas uh, pieeja un, e, un Eiropa iedzīvotājiem. Šeit ir kopumā pozitīvi, bet te pašā laikā absorpcija aptuveni tikai 20-25%. Līdz ar to izskatās, ka šī programma netiek uh, pietiekami uh, nu, novērtēta par tūkošanas centru. Mūsu atzinums ir pozitīvs. Mitī. Dankeschön, liebe Kollegen. Frants kungs, jā, paldies, godātie kolēģi un kolēģis. Mēs iekšlietu un tieslietu komitejā esam lūguši apstiprināt budžeta izpildi saistībā ar tām visām aģentūrām, kas eh, strādā šajā kontekstā. Un principā varam apstiprināt budžeta izpildi, bet jāpiezīmē, ka ļoti žēl, ka tādēļ, ka mums pietrūkst budžeta līdzekļu, mēs nevaram EPSO izsludināt visās Eiropas Savienības dalību valstu valodās šos te konkursus. CEPOLE, ASO un arī citas aģentūras nevar realizēt uh, savus projektus. EU LISA 90% darba paveic trīs ārpakalpojumu sniedzēji, un tas noved pie atkarīgām attiecībām, un tas var radīt arī drošības riskus. Tāpat vēlos norādīt, ka arī runājot par kļūdām, ir tiešām ļoti grūti uzskatīt to par nopietnu darbu. Bjarkas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs runājam par līdztiesību gandrīz visos dokumentos, bet tad, kad tas tiešām kļūst par nopietnu jautājumu, institūcijām ir problēmas. Mums ir jāturpina strādāt līdz tiesības jomā, un šeit ir nepieciešama nauda. Budžeta sieviešu tiesībām nepietiek, vismaz no feministiskā viedokļa. Mēs nesaņemam pietiekami daudz, lai varētu izvērtēt vienlīdzības un līdztiesības izplatību dažādās situācijās. Mēs gribētu piefokusēties uz sieviešu cilvēktiesībām, vardarbību pret sievietēm, runāt par sieviešu seksuālajām, reproduktīvajām tiesībām. Sievietes galu galā ir pelnījušas lielāku budžeta daļu. Paldies! Tagad politiskās grupas Greslis kundze. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlos pateikties padomes priekšstādātājiem par to, ka jūs ieradāties un arī par to, ka izklāstījāt savu viedokli. Uh, Es tiešām aicinātu turpināt sarunas, lai eh, varētu apstiprināt arī padomes budžeta izpildi un saīsināt visu šo procedūru. Tātad priecājos jūs te redzēt. Komisāra kungs, liels paldies par eh, laipnajiem vārdiem. Arī es vēlos pateikties komisijai, jūsu komandai. Un tātad arī tie jautājumi, piemēram, par ģenerālu direktoru konkursiem iecelšanu amatā, mēs ļoti labprāt noteikti uzklausītu jūsu papildus skaidrojums. Vēl šajā sasaukumā vajadzētu rast risinājumu. Tāpat paldies arī par interešu konfliktu IMG jautājuma, un jāsaka, ka es biju izbrīnīta. Tikai šodien uzzināju, kāds ir apelācijas tiesas spriedums. AMG bija organizācija, kuru radīja bijušie komisijas darbinieki, un tagad no apelācijas sprieduma nav īsti uh, skaidrs, kāda ir tiesas nostāja attiecībā pret šīs organizācijas statusu, un man šķiet tur ļoti, ļoti pietrūkst caurskatāmību. Un, jā, pirmajā instancē nezinu, varbūt jūs pat gribējāt zaudēt šo lietu, bet katrā ziņā priecājos par turpmāko sadarbību. Paldies! Nākamais SND vārdā Parņaukungs. Bez mikrofona. 2017. gadā mēs eh, redzam ievērojamu progresu, tieši runājot par Eiropas parlamenta klātesamību, internetā atpazīstamību. Tāpat mēs esam uzlabojuši arī noteikumus attiecībā uz darbu no mājām, apmeklētājiem, arī parlamenta darbinieku, darba apstākļu, stažieru. Uh, darba apstākļus un tam līdzīgi. Bet vēl ir daudz darāmā. Pirmām kārtām autorizēt Eiropas parlamentā politiskās grupas saņem finansējumu no privātiem uzņēmumiem, tas nav pieļaujams. Ja Monsanto, Bayer un tam līdzīgi arī uh, finansēs mūsu kampaņas vai pasākumus, tas ir nepieņemami. Ceru, ka visi atbalstīs šo 30. grozījumu šovakar plenārsēdē balsojumā, lai aizliegtu šādu finansējumu. Priekšstādētājs pārtrauc. Es atvainojos, bet jūsu runāšanas laiks ir beidzies. Tātad jums bija pus, pusotra minūte. Jā, runātājs turpina. Runājot par komiteju, izveidot tādu komiteju attiecībā uz dažādiem aizskārumiem. Es domāju, ka tas nav pareizais risinājums. Sanders kundze, goja un zaļie to ir likuši priekšā. Jā, paldies! Priekšsēdētājs vēlreiz atvainojas, ka pārtrauc runātāju. Viņam bija pusotra minūte. Un nākamais runātājs Černeckī kungs, EKR vārdā. Un tātad ņemot vērā, ka mums ir ļoti maz laika un piecos ir jābūt balsošanai, tad nebūs nevienas zilās kartiņas jautājumu. Černēcka kungs. Priekšsēdētāja kungs. Padoms priekšsēdētāja. Man ir tāda dežavu sajūta, jo katru gadu mēs runājam par šiem jautājumiem, mēs tiekamies atkal un visu raiku runājam par to, ka trūks sadarbības. Un man ir tāda sajūta, ka tas ir tāds nebeidzams stāsts. Tā atkal un atkal ir tas pats. Un pēc būtības situācija nemainās. Nevēlos vairs atkal par to runāt, bet tā ir tā lieta, kas atgriežas. Vēlos tagad runāt par Eiropas komisijas observatoriju, runājot par uh, fondu, kas ir saistīts ar migrāciju, integrāciju un bēgļu jautājumiem. Tas ir fonds, ko pārvalda Digi Home, un par to, ka šajā fondā ir ļoti, ne, ļoti augsts kļūdu uh, līmenis. Situācija, kāda ir izveidojusies, tā ir pastāvīga, tā ir jāmaina. Priekšsēdētāji kungs, Komisāra kungs. Gribētu pateikties referentei ne tikai par brīnišķīgo ziņojumu un sadarbību, bet arī par to, ka mēs mainām mūsu viedokli un arī uzskatus par budžeta izpildi. Mums ir jāmeklē kļūdas, problēmas, jānovērš tās, bet mums ir arī jāuzsver, ka tas sastāda mazāk nekā 3% no kopējiem izdevumiem. 97% izdevumi ir bijuši precīzi, iztērēti pareizi, un tas ir nācis par labu ne tikai pilsoņiem un uzņēmumiem, bet mums visiem. Un tas ir nepieciešams, un to vajag norādīt. 2014. gada komisijas budžetā es mēģināju izpildi padarīt par procesa jēgpilnu daļu. Tāpēc liela daļa saistījās ar kļūdu novēršanu un efektivitāti, un vajadzētu runāt par to, kāds ir efekts un kāda ir saikne ar to, kas notiek. Nez vai to vajadzētu saistīt ar kaut ko nākotnē, par ko mēs vispār nerunājam. Zaļo grupu vārdā Štaskunds. Paldies, kolēģi, komisārkungs! Protams, mēs gribam būt uzticami runājot par šo jautājumu, par caurskatāmību, par nodokļu maksātāju līdzekļiem. Mums ir jāsavet kārtībā sava māja, pirms mēs kaut ko citu sakām. Šie ir sarežģīti jautājumi. Piemēram, Salmēra uh, iecelšana par ģenerālsekretāru ombudsmens tiesības sargs ir uzsvērs, ka šī nominācija ir faktiski uz likumu izpildes robežas. Gribētu varētu arī atbalstīt grozījumus, runājot par Salmaru kunga klātbūtni divās komisijas sēdēs, kur bija sagatavoti jautājumi, un mēs arī runājam par interešu konfliktu lauksaimniecības jomā Trīs specifiski jautājumi. Pirmkārt, kāda ir pat labam izmeklēšanas situāciju par Čehiju? Otrkārt, kad būs ziņojums, un treškārt, vai būs komisijas paziņojums pirms vēlēšanām? Runājot par mūsu pašu izdevumiem, vajadzētu pārskatīt arī rekomendācijas, proti institūcijām ir nepieciešami specifiski konti. Mums ir nepieciešama konkrēta pārbaude, un katram parlamentārietim katru gadu ir jāpublicē savi izdevumi un rēķini. Paldies, Junga kungs! Paldies! Paldies! Mans komentārs par parlamenta budžeta izpildi iesniedzu priekšlikumu par briesmīgo situāciju. Saistībā ar Eiropas vēstures māju. esam dzirdējuši par to, ka aizliegts cilvēkiem sarunāties savā starpā. Viņi saņem strādājošie minimālo Beļģijas algu. Es lūdzu parlamentu šo situāciju noskaidrot. Liekas, ka ir kāda jauna publikācija, bet es neko nevaru atrast. Gribētu zināt, kāda tad ir jaunie algu saraksti un kādi ir darbinieku algu darba apstākļi. Mums saka, ka nekas nav mainījies un uzlabojies. Parlaments taču gal, galā nav kaut kāda vergtura lomas iestāde. Runājot par maksājumiem, nav nekādi pienākumi veidot ārējos audīt veikta pētījumus. Esam iesnieguši dažādus priekšlikumus birojam, ar to vajadzētu tikt galā, pirms mēs aizējam. Paldies, Bolaka kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Atkārtuši tiem, kas dzīvo reālā pasaulē, mēs runājam par budžeta izpildes procedūru Tātad ir caurlūkoti dažādi aģentūru un institūciju budžetu izpilde, un mums tas ir jāatbalsta. Tas, protams, pats par sevi ir normāls veids, kā šīs aģentūras saukt pie atbildības, taču viens no punktiem, par ko daudz tiek runāts, 86 miljonu uh, Eiropas patvēruma iestāde. Šeit ir ļoti sliktas rekomendācijas un atzinumi. Fondi ir piesavināti, tiek pārkāpti datu aizsardzības noteikumi. Ja runājam par parlamenta budžetu 20. gadam, kas tiks paaugstināts līdz 2 miljardiem, budžeta komitejā jūs pieņēmāt arī papildus 3 miljonus dažādiem kontraktoriem, lai uzlabotu mēdījumu dalību valstīs, veidotu pār Eiropas telpu pirms vēlēšanām. Šāda propaganda valsts līdzekļu atbalstīt, manuprāt, nav pieņemama, sevišķi uz nodokļu maksātāji rēķini. Ja Eiropas Savienība saglabāsies vismaz tuvākajā laikā, runājot par Lielbritānijas Brexit jautājumu, Lielbritānijai joprojām būs jāveic visi maksājumi, un tas nozīmē, ka Briti maksās 39 miljardus, tāpēc es balstošu pret šo aģentūru budžetu izpildes apstiprināšanu. Uh, Tas viss ir jādara demokrātiski, nacionālajā līmenī, kur valdības ir tiešām ievēlētas. Čokas kungs. Qualsiasi persona dotata di buon Mums ir jārīkojas saskaņā ar veselo saprātu. Tieši tāpat kā normāls saimnieks vai saimniece skatītos uz uh, budžeta izpildes procedūru un tad attiecīgi redzētu, cik daudz naudas tika uh, pilnīgi izniekots. Mums nav nepieciešams pat tāds vesels parlaments, lai cilvēki varētu to uzzināt. Pieminēšu tikai dažas lietas. Ir tik daudzas institūcijas, kas uh, iztērē naudu nevajadzīgi. Uh, Mēs Strasbūrā 48 dienas gadā pavadām. Tas nozīmē, ka ļoti daudzas dienas gadā šeit vienkārši ir tukšs. Ir miljoniem, pat miljardiem eiro piecu gadu garumā. Uh, tiek liek iztērēt, mēs ceļojam starp Briseli un Strasbūru, mēs tērējam nevajadzīgu naudu, mēs piesārņojam um, atmosfēru, Te pašā laikā līdz 2030. gadam un ie, mums ievērojami jāsamazina uh, gaisa piesārņojums. Uh, uh, Eiropas vēstures māja, tur tikai 200 apmeklētāju nedēļā. Un mums pēc būtības ir tūkšā ēka, vienkārši mēs nebijām padomājuši, atkal miljoni ir iztērēti tur. Uh, 16 miljārdi ir iztērēti citur Eiropas budžetā, bet jums ar to nepietiek. Jūs domājat par to, ka 33 miljoni eiro būtu jāiztērē uh, kampaņai, lai pilsoņi iet vēlēt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tie ir visi tēriņi, ko jūs esat pieļāvuši, bet Eiropas Savienības iedzīvotāji jūs nevarat apmuļķot. Mūsu iedzīvotāji rēģē, viņi kaut ko dara lietas labā. Mēs izmantojam lūk šādas kastes, lai no Strasbūras uz Briselī pārvestu mantas, un viņi, viņi jūs lūdz, lai jūs pārtrauktu šo uh, neiedzību. Tagad Zdehauska kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kas šobrīd neklausās, ko es saku. Revīzijas palātas priekšsēdētāja kungs, esmu īpaši apmierināts, ka es varu atbildēt Uh, varētu atbalstīt uh, budžeta izpildi tiem, kuriem uh, tiešām budžets ir pareizi, at, pareizi izpildīts. Es uzskatu, ka popu uzņēmumu, piemēram, budžets ir pareizi izpildīts. Tas ir veids, kā mēs varam veicināt inovācijas, radīt jaunas tehnoloģijas. Un arī strateģisks darbs Eiropas Savienības līmenī mums dalībvalstīm sniedz daudz skaidrāku mandātu. Tā ir iespēja stiprināt sadarbību un tā ir sadarbība arī ar uzņēmumiem Eiropas Savienības līmenī. Bet komisāra kungs, kurš joprojām neklausās, ko es saku, vēlos uzdot jums būtisku jautājumu, un tas ir par interešu konfliktu. Mums ir ārkārtīgi svarīga direktīva, kas ir kurai jābūt spēkā un kurai jādarbojas. Un ir uzdoti trīs jautājumi, bet es atkārtošu tikai vienu. Komisāra kungs, varbūt jūs beidzot klausīsieties. Vai jūs risināsiet interešu konflikta jautājumos, kurā dzīvo daudzi uh, augstā līmeņa politiķi, un joprojām ne, ne, uz šiem jautājumiem nav saņemta atbildi? Pohekungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, revizijas palātas priekšsēdētāja kungs. Vēlos pateikties mūsu, referen mūsu referentiem par to, ka uh, referenti ir veiksmīgi sadarbojušies un nākuši klajā ar visiem šiem ziņojumiem. Es arī esmu bijis uh, viens no ēna referentiem tieši uh, kopu uzņēmumu budžeta izpildes jomā. Runājot par projektu pārvaldību un par iekšējo organizāciju, šajos kopuzņēmumos mēs esam saskatījuši ļoti daudz pozitīvu. Te pašā laikā ir arī zināmi riski. Šie kopuzņēmumi joprojām nav ieviesuši visus aspektus, kas ir saistīti ar apārsnes 2020 programmu. Un es tiešām ticu, ka kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti, tāpēc ir nepieciešams turpināt strādāt pie kvalitātes. Uh, Taču budžeta izpildes eh, pārbaude ir apliecinājusi, ka kopuzņēmumi kopumā darbojas ļoti veiksmīgi, un es varu ieteikt visiem kopuzņēmumiem piešķirt budžeta izpildi 2017. gadam. Akavē kundze. Konfliktul de interese este elefantul din kamera. Paldies. Interešu konflikts ir jautājums, kas jau ir izskanējis šeit. Un Eiropas Revizijas palātā par interešu konfliktu jau kādu laiku nerunā. Tāpēc es varu teikt, ka šis jautājums netiek cilāts nu jau septiņus gadus. Revizijas palāta nevienā ziņojumā nerunā pār interešu konfliktu, arī runājot par tām aģentūrām, kas sadarbojas ar uh, konkrētām, konkrētiem uzņēmumiem dažādās jomās. Piemēram, arī jautājumos, kas ir saistīti ar uh, medikamentu apstiprināšanu te ir sadarbība ar ekspertiem no, no konkrētām jomām. Tas nozīmē, ka ir potenciāls risks, mums ir nepieciešama objektīva izvērtēšana, neatkarīga izvērtēšana. Un šeit var teikt, ir ievies tāda jauna mode. Šīs aģentūras to darbinieki saka, ne, man jau nav nekāda interešu konflikta, lai gan varbūt es darbojos kā eksperts kaut kur, vai esmu pat varbūt valdes priekšsēdētājs, kā cilvēks var pats izvērtēt. Manuprāt, labāk būtu interešu konfliktus vērtēt neatkarīgi. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, eh, priekšsēdētāja kungs. Es vēlos apsveikt abus referentus. Uh, ar eh, šo jā, eh, ziņojumu sagatavošanu. Jāsaka, ka um, institū, šīm institūcijām ir um, milzīga ietekme uz eh, sabiedrības viedokli kopumā. 32 aģentūrām kopumā ir uh, budžets 2,45 miljārdi eiro. Ir, ir ļoti svarīgi, lai um, tiktu rūpīgi uh, izpētīti aģentūru finanšu pārskati, bet ņemot vērā to, ka nav uh, harmonizēts informācija tehnoloģijas starp šīm aģentūrām, ir nepieciešams nodrošināt ciešāku sadarbību starp aģentūrām. Un revīzijas palāta var sniegt būtisku ieguldījumu tajā, lai veiktu atbilstošas revīzijas par izlietotajiem līdzekļiem. Finanšu resursu izlietošana sasniedz sasniedzot 17. gada mērķus, ir uh, ļoti optimistiska. Tas uh, liecina par finanšu resursu labu pārvaldīšanu. Uh, tajā pat laikā jāceras, ka šī pozitīvā budžeta izpilda lielā mērā bija atkarīga no budžeta apstiprinātajiem mērķiem un uzdevumiem šī budžeta īstenošanā. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies. Tālāk Tāranda kungs viena minūte, lūdzu. Uh, thank you. I will speak only about. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu tikai par parlamentu. Mēs zinām, ka uh, zaļajiem ir kritisks skatījums uh, uz budžeta izpildi un budžeta asignējumiem. Varbūt, ka jūs neatceraties, cik dedzīgas bija debates, piemēram, par uh, Uh, uzņē, pa, es atvainojos uh, par uh, automašīnu mm, eksploatāciju, eh, bet eh, tajā pat laikā ALDE eh, deputāti ļoti kritiski izsakās par transporta izlietošanu. Noslēgumā var teikt tā, ka es uzskatu to par privilēģiju strādāt ekon komitejā un vēlos citēt Krievu rakstnieku Platonovu. Ja nauda ir tikusi izlietota um, lielajā guberņā, tad tā ir izlietota labi. Flanagan kungs, es uzskatu, mūsu pienākums ir būt par Eiropas eh, komisijas budžeta izpildes sargsone. Šis konkrētais ziņojums katru gadu ir šī darba rezumējums. Man ir prieks teikt, ka lai es kā parasti balsošu pret budžeta izpildes apstiprināšanu, arī šoreiz es balsošu par šo ziņojumu, jo tas ir visu politisko grupu da kopīga darba rezultāts, tīpaši Ajala Senders kundzes un viņas darbinieku pūliņu eh, rezultāts. Protams, viss jau nav izcili un uh, spoži. Revīzijas palāta uh, Tās pienākums ir uh, rūpīgi pārbaudīt uh, komisijas uh, finanšu darījumus. 2017. gadā, diemžēl, uh, šī kontu uh, pārbaude nebija pietiekami kvalitatīva. Man 19 sekundžu laikā nav iespējams izklāstīt visas detaļas, bet es gribu teikt, ka svarīgi ir parādīt uz trūkumiem un uh, neizpildītām no Salafrankas kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas kungi, esmu strādājis kopā ar budžeta izpildi, kopā ar citām institūcijām. Paldies arī kolēģiem par sadarbību. Uzskatu, ka komitejas grozījumi un arī neska, nedaudzie grozījumi, kas būs plenārsēdē, palīdzēs arī uzlabot uh, darbu citās institūcijās, arī, arī ārējā darbības dienestā. Dāmas kungi, budžeta izpildes debatēm nevajadzētu kļūt par kaujas lauku, kur uh, tiek risināti politiski jautājumi, kas ir īpaši akūti pirms vēlēšanām. Uzskatu, ka izpildē mm, jābalstās uz um, legālu un uh, korektu budžeta izpildi, un tas balstās uz uh, budžetu um, pareizes pārvaldības principiem. Tas arī attiec uz komisijas ģenerālsekretāra iecelšanu. Gribu atgādināt, ka komisijas ģenerālsekretārs tika iecelt šajā amatā 18. gada februārī. Parlaments pieņēma rezolūciju aprīlī, un tagad mēs runājām par 2017. gada budžeta izpildi. Un, protams, ka šie jautājumi nav saistīti. Uh, Kā teica daži kolēģi šeit, Eiropas parlamentam ir jāpieņem uh, budžeta izpildi, taču Eiropas parlamentam būtu lielāka morālā uzticamība un lielāka leģitimitāte, ja mēs uh, rādītu visam piemēru tieši ar sevi. Paldies, Kiničī kundze, uz vienu minūti. Grazie, prezidente, signor komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, godētais revīzijas palātas, priekšsēdētāji, kungs, dāmas, kungi. Pateicos kolēģiem par paveikto darbu uh, pie 17. gada budžeta izpildes, runājot par tieslietu un iekšlietu aģentūru. Šīs aģentūras saskaras ar izaicinājumiem tieslietu migrācijas drošības jomā un pamatiesību uzraudzības jomā. Eirojusts jau veids ļoti svarīgu darbu, apkarojot pārnacionālus noziegumus. Uh, Tas kļūs arī tuvākajā nākotnē arī ļoti svarīgs partneris Eiropas prokuratūrai. Ir jāuzlabo arī veiktspēja šajā aģentūrā, pozitīvi jāpārorganizē administrācija, lai varētu paredzēt arī pārvaldības reformu, ko paredz jaunā regula. Tādējādi ar pārliecību atbalstu šo aģentūru budžetu izpildi, lai budžetu uh, pareizība un caurskatāmība ir ļoti svarīga Eiropas Savienības politikā. Mums jāatskaitās pilsoņu priekšā. Paldies, Vito! Kungs kungs lūdzu, kā ir vārdā uz vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot tikai vienu jautājumu pavisam skaidrā veidā par Eiropas zāļu aģentūru pēc politiskās ļoti diskutablās izvēles, kas tagad uh, Eh, šo aģentūru pārcēluši uz Amsterdamu. Amsterdamā tātad maksājam īri, tur uh, tiek celt arī jauna ēka, bet pat laikā Milānai ir gatavi biroji, ko varētu izmantot. Nu, lūk, nezinu, kā tas viss beigsies, tomēr tas ir neticami. Uh, Eh, Londonas augstākā tiesa piespriedusi eh, zāļu aģentūrai maksā līdz 2030. gadam vairākus simtus miljonu eiro par īri. Es iesniedzu eh, grozījumu par šo Mēs nevaram vispār iedomāties, ka tik nopietnā situācijā, kas ir tiešām tāda kā pļauka Eiropas nodokļu maksātājiem, nu, ka tiešām e, netiek kaut kas ļoti konkrēti darīts. Ēlerkungs, vienu minūtu lūdzu. Prezident. Priekšstādātāji komisāra kungs Lēnas kungs Eiropas attīstības e, fonds var lūkoties uz 60 gadu jubilēju e, šogad. Un tas šī fonda darbība ir saistīta ar Koptonu nolīgumu, kas nākamgad uh, beidzas, un mums ir uh, jādomā par šī fonda nākotni. Es domāju, ka šim fondam vajadzētu zaudzēt savu specifisko statusu uh, ārpus budžeta, jo uh, šī fonda mērķi nav izsnie, sasniegti, ir augsts uh, kļūdu uh, īpatsvars, par ko liecina rezī, revīzijas palātas uh, ziņojums, un uh, nav arī nodrošināta pietiekama atklātība Eiropas Savienības uh, attīstības politikas uh, ziņā. Tādēļ šā fonda līdzekļi turpmāk būtu iekļaujami Eiropas Savienības budžetā, lai deputāti varētu kontrolēt to izlietošanu. Paldies. Andrija kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pie jum, jums runāt atkal par Selmajera lietu 11. A pantā par uh, ierēģu statusu ir paredzēts, ka uh, ierēdnis nenodarbojas ne ar vienu lietu, kur tas uh, tieši vai netieši varētu būt ieinteresēts. Kaut gan mēs zinām, ka Selmajera kunga iecelšana Eiropas Savienības komisijas ģenerālsekretāra amatā ir apstrīdama uh, no procedūras viedokļa. Uh, un 2018. gada martā Junkera kunga kabinets uh, uh, rīkoja sanāksmi, lai sniegtu atbildes par Selmāju ar iecelšanu amatā, un viņš pats piedalījās šajā sanāksmē. Mēs, mūsu parlaments bija uzdevis 61 jautājumu, un atkal 18. aprīlī 2018. gadā notika sanāksme, lai gatavotu atbildes uz šiem jautājumiem, un tajā atkal piedalījās vēlījās Selmajer kungs. Mums tiešām ir nopietni jāīsteno kontrole, un mēs uzskatām, ka uh, Junkera kungam būtu jāatbild priekšsēdētājas komisijas priekšā, un arī aicinu izveidot izmeklēšanas komiteju un pieprasu, lai uh, Selmajera kungs uh, tiktu uh, lai viņa pilnvaras tiktu apturētas uz izmeklēšanas laiku. Ja runājam par privā mikrofonu procedūru, tad ir pieteicies tikai viens runātājs, Počakungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, vēlējos norādīt, ka. Es atbalstu uh, budžeta izpildes apstiprinājumu, ir sagatavoti labi ziņojumi. Es gribu runāt par 2,5 miljārdiem eiro, kas ir paredzēts sociāliem uzņēmumiem. Es domāju, ka uzlabojumi ir sasniegti izpildus jomā, bet varētu uzlabot vēl vairāk uh, izpildi, vairāk izmantojot uh, informācijas tehnoloģijas. Ir apliec, ap, pierādīts, ka sociālie uzņēmumi uh, dod labumu Eiropas Savienībai, bet, uh, uh piemēram, uh, ats atsevišķu valdību darbību būtu jāizvērtē, piemēram, Čehijas valdības rīkojumu, vai arī ir aģentūras, kuras nodarbina cilvēkus, kur vienlaikus strādā arī privātajā sfērā. Šāda situācija ir nepieņēmama. Mums ir jāprasa Eiropas komisijai, lai tā risina šo problēmu. Paldies, kā es norādīju, piecos ir paredzēts balsojums, un tādēļ es aicinātu noslēguma runas eh, pēc iespējas saīsināt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eh, godātais priekšsēdētāji, eh, godātie deputāti, pateicos par ļoti interesantajām diskusijām un vēlos aprobežoties ar diviem jautājumiem. Pirmais ir interešu konfliktu un ētikas jautājumi. Makovējas kundze norādīja, ka ir vēlme uh, risināt šos eh, jautājumus par ētikas noteikumiem Eiropas Savienības iestādēs un šo darbu pabeigt eh, vasaras eh, laikā. Otrkārt, es gribētu runāt par vēlmi, kas izskanēja vairākas reizes, vēl uh, samazināt uh, kļūdu līmeni daudzās budžeta jomās. Es gribu teikt, ka eh, tam nav jēgas vairs. Kas ir kļūda? Tā ir metode statistikā, uh, tiek aprēķināts kļūdu īpatsvars, ja tiek veiktas tūkstošiem transakciju un uh, tiek uh, šī darījumi izvērtēti ņemot vērā varbūtību un 2017. gadā šī uh, kļūdu līmenis bija aprēķināts 2,4% un tas uh, ar uh, patiesais kļūdu līmenis ir uh, eh, 1,4 un 3,4 procenti. Un, ja mēs runājam ar tik lielu uh, Uh, datu apjomu, tad šis kļūdu lī, uh, īpatsvars ar vien samazinās. Tātad uh, šis administratīvā jomā tas ir samazinājies 0,9 uz 0,5 un reālais kļūda līmenis ir zemāks nekā statistiski aprēķināts un tādēļ uh, Uh, vairs nav uh, jēgas uh, censties to vēl pazemināt, jo uh, tas prasītu daudz lielākus līdzekļus nekā varētu ietaupīt. Un daudz uh, vairāk pazemināt uh, šos rādītājus vairs nebūs iespējams. Un tādēļ es Uh, uh, saku tiem, kuri prasa darīt vēl vairāk, vienkārši statistiski un matemātiski šādām prasībām vairs nav jēgas, lai sasniegtu vēl lielāku precizitāti. Tagad vārds komisāru kungam, Ettinger kungam. Priekšsādātāji, godātie deputāti, es uh, gribu izteikties par trim politiski svarīgiem jautājumiem. Pirmais pa konkrētie jautājumi par interešu konfliktu un par Čehijas republiku. No 11. janvāra mēs ar ekspertu uh, komandām no DG Regio un DG Agri un DG Employment un citiem uh, speciālistiem esam uh, iepazinušies ar situāciju Prāgā, ar uh, skaitļiem un procedūrām. Tagad mūsu speciālisti izvērtē šo informāciju. Es lūdzu kolēģus un arī ģenerāldirektorus tik intensīvi, cik vien iespējams un tik plaši, cik iespējams veikt šo darbu Es nevaru noteikt nekādus termiņus, jo svarīgākais ir precizitāte, nevis ātrums. Un eh, dažu nedēļu laikā mēs eh, esam. Uh, kā vienojušies arī ar jūsu sekretāru, tātad 15. aprīlī sniegt plašu pārskatu par šo auditu rezultātiem šeit Strasbūrā. Pirmie uh, vērtējuma rezultāti tiks prezentēti un iespējami secinājumi, bet uh, ir uh, bez. La, pārāk lielas steigas, mēs esam gatavi atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Tālāk par eh, ģenerālu direktoru un uh, vecāko eh, administratoru iecelšana šeit ir jābūt pēc iespēja, jābūt taisnīgai procedūrai un atbilstoši tam, kas ir ierakstīts tiesību aktos un par eh, transferiem. Šeit var būt eh, dažādi iemesli eh, komisijas darba sākumā šāda dar, pār, darba pārcelš, pārcelšana darbā ir biežāk izplatīta un uh, Eh, kad eh, sāk darboties eh, jaunie ģenerāldirektori, tad viņiem ir nepieciešami kompetenti darbinieki, un tādēļ darbinieki tiek pārcelt citos amatos. Un mēs arī īstenojām mobilitāti, kas ir svarīgs elements mūsu personāla pārvaldībā pēc sešiem gadiem tiek pārcelti cilvēki citos amatos un, teiksim, ģenerāldirektoriem šis periods ir seši līdz astoņi gadi. Un mēs arī eh, turpmāko dienu laikā eh, arī eh, runāsim par tieši konkursu izsludināšanas procedūru un tās precīzi ievērošanu. Tālāk par kādēļ ģenerāls sekretārs tika iesaistīts atbildu, atbilžu sagatavošanā, ko bija iesūtījis parlaments. Un es citēju, ko es teicu martā budžeta kontrolas komitejā daudzo um, jautājumiem nebija, bija nepieciešama līdzdalība un tādēļ arī daļēji viņš piedalījās apspriešanas procesā teiksim, bija viens jautājums, Eh, par to, ka Celmājers eh, pats eh, bija informēts par šiem jautājumiem. Tātad 15, 16, 17. janvārī vai februārī Un tātad uz šādiem jautājumiem varēja atbildēt tikai Zelmājers pats. Un mēs, diemžēl, nezinājām atbildi uz šo jautājumu un mēs nebūtu varējuši sniegt atbildi uz šiem jautājumiem, tādēļ mēs uzklausījām viņa atbildes, un tādēļ viņš tika iesaistīts šai procesā, jo bija daudzi jautājumi, uz kuriem tikai viņš pats varēja sniegt precīzas atbildes. Paldies! Paldies, eh, komisāra kungs, un tagad eh, dodu vārdu Čemerkungam noslēgumā uzrunai. Čāmskungs. Kolēģi, eh, dāmas un kungi, es eh, esmu priecīgs par šo viedokļu apmaiņu, un man ir prieks arī dzirdēt, eh, ka mums ir kopīga vēlme redzēt uh, lai budžeta izpilda uzlabotos un uh, lai revīzijas uh, palāta sniegtu maksimālu kvalitatīvu atzinumu par budžeta izpildu. Mūsu mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības līdzekļu racionālu un likumīgu izlietošanu. Tāpat laikā ir svarīgi, lai visas puses uzņēmtos atbilstošu atbildību šīs uh, debatas vēstījums Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem ir viennozīmīgs. Mēs esam nopietni attiecībā uz budžeta izpildu un mēs raudzīsimies, lai budžeta izpildes rezultātā tiku sasniegt iepriekš noteiktie mērķi. Paldies ministram Čāmbam un tagad došu vārdu vispirms Ajalai Sanders kundzei kā referentei noslēguma uzrunai. Paldies, priekšsēdētājs, pateicos visiem par šīm bagātīgajām debatēm. Kā jau pašā sākumā teicu, gribu runāt par diviem jautājumiem, kas ir aktuāli pēc balsojuma. Es domāju, ka pareizi nesapratu īsti kontrolas komitejas uh, priekšsēdētāji, kas apšauba Ginebra. par. Uh, Uh, šo aizsardzības aģentūru, Gēslas kundze, jūs noteikti zināt, ka uh, ir izveidota šī aģentūra Ženēvā un uh, tikai pēc kāra viņi varēja tur pievienot, uh, tur uh, sākt darboties, lai atrisinātu uh, Balkānu konflikta rezultātus. Es nezinu, vai Varbūt 2012. gadā sākās šīs problēmas, kad uh, noraidītajiem kon kontraktiem, jūs zināt, tāda Taņa Gonor, ko jūs ļoti labi zināt, visi šie grozījumi, kurus jūs iesniedzāt, nu tam īsti nav nekādi sakari arī ar uh, pilsoņiem par uh, konflikt, interešu konfliktiem Eting, uh, Ettinger kungs. Uh, ņemot vērā arī ierēģu regulu, kur tiek ļoti skaidri tiek pateikts, kā ierēdnis nevēro veicot savus uzdevumus, strādāt ar jautājumu, kas tieši vai netieši ir e, saistīts ar e, viņu, viņas personīgām interesēm, viņu finanšu interesēm, ģimenes interesēm un tam līdzīgi. Tas pirmā daļa daudz garākam pantam, un kad komisija oficiāli saka, ka Selmai ir kungs, jā, bet runātājs tiek uh, e, pārtraukts. Valī kungs tagad divas minūtes. Sī, grācie, prezidenti. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem par konstruktīvajām debatēm. Budžeta kontrolas komiteja tiešām sniedz ļoti nopietnus ieteikumus par to, kā labāk pārvaldīt Eiropas Savienības budžetu, taču ir arī ļoti daudz izšķērdības. Gan šeit Eiropas parlamentā ir šīs divas pilsētas, kurā strādājam, un arī daudz administratīvie tēriņi, kas ir visai pretrunīgi, un es domāju, ka mēs varētu rīkoties daudz striktāk. Tad ir arī tāda politika politisks, politiska rekomendācija nākamajai daudzgadu finanšu schēmai, ņemot vērā, ka globāli, bet arī eirozonas ekonomika mm, vainās arī Vācijā, Itālijā. Tas tā notiek daudz koncentrējamies uz iekšējo industriālo ražošanu, vajadzētu varbūt pārskatīt arī stabilitātes izaugsmas pakta klauzulu, lai nodrošinātu, kā pievienoto vērtību investīcijas un saistītas ar Eiropas fondiem tiktu izņemts no deficīta aprēķiniem. Paldies! Mrs. Schmidt for... Paldies, Šmits, kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi noslēgumā eh, gribēju uh, paust vēlmi, lai uh, budžeta kontrolas komitejas loma tiktu uztvērta nopietnāki un lai mūsu ierosinājumi arī tiktu ņemti uh, vērā un īstenoti. Un ne, lai kolēģi nepolemizētu, bet uh, ņemtu vērā ieteikums par uh, parlamenta budžetu un lai uh, censtos panākt labāko rezultātu mums visiem. Paldies. Tagad vārds Konkungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi vēlējos pateikties ēnu referentiem par labo sadarbību, pateikties arī citām iestādēm to darbiniekiem par uh, izrādīto atbalstu un arī mūsu sekretariāta darbiniekiem vēlos pateikties. Paldies. Tagad vārds Sarvamā kungam. You're closing, uh remarks please. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi, jo kolēģi jau uh, sāka piepildīt uh, šo zāli un mm, tādēļ uh, noslēgumā tikai rezumēšu, ka budžeta izpilde ir ļoti nopietna lieta. Tas nav par uh, Brexita interesēm vai citiem antieiropeiskiem spēkiem, uh, par tiem, kuri kliedz, ka mēs izšķiežam nodokļu maksātāju naudu. Uh, tas ir gluži pretējs teiktajām. Un šeit mēs runājam par budžeta izpildes kontroli par naudas izlietošanas pārbaudu un uzraudzību, un es varu teikt, ka tas tiek darīts ļoti nopietni. Un visbeidzot, labai jau Jovas kundze, divas ar pus minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos vēlreiz pateikties visiem ēnu referentiem par izcilu paveikto darbu un ieguldījumu šīs dienas debatēs, un vēlos atkārtot, ka Sociālie uzņēmumi spēlē svarīgu lomu privātā un publiskā eh, sektora eh, iesaistīšanā, un mums ir nepieciešams stiprināt MVU lomu un um, mums vajadzētu to sasaistīt ar um, zinātniekiem, ar um, pētnieku kopi, um, sasniegumiem zinātnē un izmantosim pilnībā sociālo uzņēmumu potenciālu ņemot vērā budžeta komite, kontrolas komitejā e, vienbalsīgo balsojumu, gribu aicināt parlamentu apstiprināt budžeta izpildi. Paldies, kolēģi, kopīgās debats ir noslēgušās. E, balsošana notiks pēc 25 sekundēm, pulkstens 5.